kas tiek ieviest saskaņā ar Lisabonas nolīgumu. Tātad tas ir mutiskais grozījums, kolēģi. Un, ja jūs neiebilstat, mēs varētu pāriet pie balsošanas. Šķiet, ka neviens neiebilst. Tātad, kas ir par paceliet rokas? Pret? Atturas? Pieņemts? Otrais grozījums par pret atturas pieņems. Mutiskais grozījums, kur es nolasīju, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk pāriem pie galīgā balsojuma par tekstu, kas par pret pret Atturas? Neviens neatturas. Paldies visiem! Tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta. Un ar šo punktu ir zinām sarežģījumi. Es došu vārdu Dēsa kungam. Jā, finan dank, jā. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, domāju par to, vai uh, es esmu gatavs uh, balsot par uh, šo dokumentu, un uh, te ir runa par uh, Eiropas parlamenta uh, regulu, kura nosaka par to, ka visi parlamenta rakstveida dokumenti ir uh, jāapspriež uh, rakstveidā un ka nedrīkst notikt tā, ka uh, grozījumi ir uh, formulēti tikai angļu valodā, jo tādā veidā tiek pārkāptas parlamenta tiesības. Un uh, tāpēc es neesmu uh, gatavs balsot par tādu dokumentu, kāds tas ir šobrīd, un es aicinu pārcelt uh, balsošanu. Grazie, Albert. Ora, uh... Paldies, Albert. Protams, ka Albertam ir taisnība. Visi dokumenti ir jāizplata visās valodās, eh, tādi ir noteikumi. Un, eh, protams, arī ņemot vērā to, ka mēs mēģinājām izvēlēties elastīgu pieeju šai tematikai, es ierosinātu šādu kārtību bet, protams, ka lemšana ir jūsu ziņā. Es oriesinu attiecībā uz šo Vojčehovska ziņojumu par dzīvnieku aizsardzību rīkoties tā, kā esam rīkojušies līdz šim. Proti mēs pateiksim sekretariātam, ka turpmāk visiem svarīgajiem tekstiem tostarp arī par KLP reformu, kas ir labs piemērs. Tātad visiem tekstiem ir jāatbilst noteikumiem un jābūt tulkotiem visās Eiropas Savienības valodās. Tātad, vai ir skaidrs, ka neatkarīgi no tā, vai mēs balsojam par šo ziņojumu šodien vai nē, eh, mēs šobrīd eh, mainām mūsu kārtību, būs ļoti grūti ievērot termiņus uh, attiecībā uz KLF reformas dokumentiem novembra beigās, bet uh, to mēs plānojam darīt. Taču jāteic, ka šo noteikumu piemērošana sarežģīs termiņu ievērošanu. Mums būs jārēķinās arī ar zināmu risku, ka grafiks varētu aizkavēties, jo kompromisu tulkošana visās valodās varētu aizņemt vismaz divas, trīs nedēļas. Es vēlos jautāt, vai jūs piekrītat, ka mēs balsojam par Vočakovska ziņojumu šodien un turpmāk pieturēsimies pie noteikumiem stingrāk, Vai arī jūs vēlaties pārcelt balsojumu par šo ziņojumu? Ja jūs. Tātad uh, skatīsimies, kas sakāms ir koordinatoriem. Alberta. Jā, paldies priekšsēdētāji. Un jūs uh, ļoti uh, prātīgi noformulējāt jautājumu, proti vai visi vai visi ir par, jo ja kāds no kolēģiem iebilst, tad mēs nedrīkstam balsot. Tāda ir mūsu statūta, un eh, tāpēc es šodien esmu gatavs atteikties uh, no, no savu iebildumu, bet nākotnē es neesmu gatavs balsot, ja dokuments nav pieejams visās valodās. Paldies, Hoizlinkungs. Albertam eh, formāli ir taisnība, tādi ir noteikumi, taču mums ir eh, jāņem vērā to, ka arī šie ziņojumi eh, ir nav, nav, nav, nav gari, un mums nācās grūti panākt vajadzīgos kompromisus, un šobrīd te ir runa par laiku. Mums ir jārunā arī par kopējo lauksaimniecības politiku, Arī tam vajadzēs laiku. Es lūdzu balsot par abiem ziņojumiem, lai mēs varētu uh, pabeigt šo darbu un sākt strādāt pie nākamajiem jautājumiem. Pie tiem jautājumiem, uh, kuros laika trūkums ir daudz akūtāks. Paldies, Mārtiņ! Un paldies arī Albertam. Ja jūs piekrītat, tad es ierosinu balsot šodien, kā paredzēts darba kārtībā, bet mēs eh, piekodināsim sekretariātam, ka turpmāk mēs vairs neatkāpsimies no mūsu noteikumiem. Alberta. Jā, mana sūdzība ir saistīta arī ar to, ka mēs nedrīkstam visus lēmumus pieņemt steigā. Mums uh, ir eh, jāstrādā pie svarīgām tēmām, kas attiecas uz 27 valstīm, uz miljardiem cilvēku, un tam ir jāatvēl pietiekami laika, lai eh, gana labi iepazītos ar tematiku. Un es neesmu gatavs strādāt tā, ka mēs eh, lēmumus pieņemam steigā, kā tas jau ir noticis agrāk. Paldies, Alberta. Labi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Aņokungs. Paldies. Es iebilstu pret uh, to, ka uh, Eiropas Savienība neievēro pati savus noteikumus. Vabbè, siamo tutti d'accordo. Grazie anche di quest'ultimo. Labi, paldies. Bet es domāju, mēs visi esam šobrīd viensprātis, tāpēc mēs šodien balsosim par Vojcekovska ziņojumu. Mēs izvēlēsimies elastīgu pieeju, es pateicos Desa kungam un citiem runātājiem par viņu nostāju, bet turpmāk mēs ievērosim parlamenta noteikumus. Tātad ņemsim vērā to nākotnē. Tagad balsosim par Vojcekovsku ziņojumu, paceļot rokas. Šodien būs daudz balsojumu tāpēc eh, rīkosimies operatīvi. Un šodien vēl ir koordinatoru sanāksme. Tātad. Man nu pat pateica, ka šis tomēr būs elektronisks balsojums. Ievietojiet savas kārtītes balsošanas iekārtā. Sāksim balsot. 68. grozījums. Sākam balsot. Votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Viens ir nobalsojis par daudz no sociāldemokrātu grupas. Atskaitiet šo balsi. Trešais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs pārējām pie transporta grozījuma numur 3. Sākam balsot pie, par tran 3. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar 26 balsīm pret. Pārējām pie 4. kompromisa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Septiņdesmit devītais. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie NV 18. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāršķiram lapusi, kolēģi, un pārējiem pie 235. grozījuma. 235. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējam pie septītā kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējam pie astotā kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējam pie 58. grozījuma nākamajā lapusē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 65. grozījums. Kadenbach grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējam pie NV7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran Piektais grozījums. Tran piektais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromisa grozījums. Šis ir sarežģītāks punkts, kolēģi. Mēs nevaram balsot pa daļām par kompromisa grozījumu. Mēs mēģinājām pieļaut izņēmumu šajā gadījumā. Taču um, jāsaka grupai, ka turpmāk šāda izņēmuma nebūs. Pirmā daļa devītajam grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie otrās daļas devītajam kompromisam. Beidzam balsot. Jā, grozījums ir noraidīts. Un pārējiem pie 160. sākam balsot. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs kļūda. Mums ir jābalso par 182. grozījumu. Tātad sākam balsot par 182. nākamajā lapusē. Es vēl apspriedīšos ar sekretariātu. momento, eh, perché col fatto dello split vote c'è un'interpretazione. Un momento. Jā, tā kā mums bija balsojums pa daļām, tad situācija ir mazliet sarežģītāka, saka priekšsēdētājs. Ok, allora, un attimo di attenzione, dobbiamo votare l'emendamento. Labi. Īstenībā mums Nāksies balsot par 162. Neveša grozījums 162. Patrāls nevešs. Sākam balsot par 162. Beidzam balsot. Noraidīts. Votiamo il 163. Votazione aperta. Tagad 163. Balsojam par 163. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, patiešām noraidīts. 165. Sākam balsot par 165. Beidzam balsot. Tāds pēc vairākums, jā, tiešām noraidīts. 166. Sākam balsot. 166. Noraidīts. 164. Sākam balsot par 164. Vai visi nobalsojuši? Jā, noraidīts. Simt sešdesmit astoņi. Sākam balsot par simt sešdesmit astoto grozījumu. Beidzam balsot. Iespējams, ka tas ir pieņemts. Jā, tiešām pieņemts. Tagad pāršķirsim lapusi un balsosim par 171. 171. grozījums. Sākam balsot. Votazione chiusa, 171, direi respinto. Beidzam balsot, norēdīts. 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. Sākam balsot par 173. Glatfelders. Beidzam balsot. Pieņemts. 174. Sākam balsot par 174. Tarabēlas grozījums. Beidzam balsot. 174. ir noraidīts. 175. Alvešs. Sākam balsot par 175. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. Sākam balsot par 176. Beidzam balsot. 176. ir pieņemts. Ļoti labi. Tagad tran 5. Sākam balsot par transporta komitejas piekto grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Simt septiņdesmit septītais. Jēglis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 177. ir pieņemts. Man jau tā likās, ka tā būs. 181. alvešs. Sākam balsot par 181. Manuprāt, tas būs pieņemts. 181. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. Delanges grozījums. Sākam balsot par 182. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. Tagad desmitais kompromiss. Sākam balsot par desmito kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. grozījums, Nedelčevas grozījums. Sākam balsot par 192. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 192. ir norādīts. 193. Sākam balsot par 193. Beidzam balsot. Pieņemts. 194. Delanges grozījums. Sākam balsot par 194. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 195. Sākam balsot par 195. Beidzam balsot. 195. norādīts. 196. Delanges grozījums. Sākam balsot par 196. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad transporta komitejas sestais grozījums, trans 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 11. kompromiss. Nemirklīti. Vojčakovska kungam bija kas sakāms. Ego. Lūdzu. Renatorija Kisto la parola. Činkuja bardzo, paņem šeit. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, izskatās, ka ar tulkojumā trūkumu zināms problēmas. Jā, parasti vajag vairāk laika, bet nu, mans priekšlikums ir mutisks grozījums 11. kompromisam, ja jums nav iebildumu. Jautājums ir par to. Šeit tiek runāts par EFSA ziņojumu attiecībā uz zirgu transportēšanu. Ziņojumā ir runāts par to, ka ir nepieciešams samazināt zirgu transportēšanas laiku līdz 12 stundām. Gribētu papildināt šo punktu tieši tā arī teikt, skaidri un gaiši, ka 12 stundas. Varbūt es nolasīšu labāk precīzi, lasīšu angļu valodā. Nožēlo, Nožēlo ka neskatoties uz jaunajiem zinātniskajiem nosacījumiem, ko ir iesniegusi EFSA, tiek rekomendētas 12 stundas kā ierobežojošais transportēšanas laiks. Netiek Neskatoties uz to, netiek iekļauti nekādi priekšlikumi likumdošanas ziņojumā. Tāpēc aicina, lai komisija ieteiktu īsāku transportēšanas laiku jebkādai zirgu transportēšanai, lai tas tiktu darīts padomes direktīvā, ņemot vērā Eiropas m, mm, pārtikas nekaitīguma iestādes iesniegtās rekomendācijas. 2010. gada februārī. Tad jaunais limits ir 12 stundas saskaņā ar EFSA rekomendāciju. Tieši attiecās uz zirgiem, nevis uz kādiem citiem dzīvniekiem. Bene, ho dovere di chiedervi se ci sono obiezioni. Labi, Tagad man ir jājautā, vai kāds iebilst pret mutiska grozījuma izvirzīšanu, vai arī mēs varam balsot par referenta grozījumu. Labi, mēs varam balsot. Tagad balsosim par 11. kompromisu, kas ir grozīts ar mutisku grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Visi nobalsojuši un kompromiss ir norādīts. Votiamo il successivo, emendamento 202 Girling. Tagad 202. grozījums. Garlings, sākam balsot. Vienpadsmitais kompromiss jau ir noraidīts, mēs par to balsojām. Labi. Balsosim vēlreiz par 11. kompromisu bez mutiska grozījuma. Balsojam par 11. kompromisu bez mutiskā grozījuma. Chiaro, compromesso 11 è accettato. 11. kompromiss ir pieņemts ar lielu vairākumu. Vienpadsmitais ir pieņemts bez mutiskā grozījuma. Labi, tad tagad varam turpināt strādāt un pievērsīsimies konsolidētajam pirmajam grozījumam. Sākam balsot par pirmo konsolidēto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 12. kompromiss. Sākam balsot par 12. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamā lapa 219. grozījums, šaldemozes grozījums. Beidzam balsot. Manuprāt, tas būs norādīts. Tagad vīdes komitejas NV trešais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Manuprāt, norādīts. Jā, norādīts. Tagad 26. vīdes komitejas grozījums NV26 sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kā jau man likās. Tagad 234. grozījums. Strīflers kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 13. kompromiss. Sākam balsot par 13. kompromisu. Beidzam balsot. 13. kompromiss ir pieņemts. Transporta komitejas pirmā grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad transporta komitejas desmitais grozījums. Sākam balsot. Tran desmit. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. Jā, ir pieņemts. Tagad 245. grozījums, smita grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, manuprāt. Jā, pieņemts. Turpinām balsot. Balsosim par NV komitejas 22. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. NV 22. grozījums otrā daļa. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs noraidīts. Jā, noraidīts. 247. grozījums. Sākam balsot par 247. Kādēļ Bahs un pārējie? Beidzam balsot. Pieņemts. 247. ir pieņemts. 248. patrāls neveses kundzes grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Norēdīts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot par 14. kompromisu. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. Jā, ir pieņemts. Tagad vides komitejas NV21 grozījums. Sākam balsot par NV21. Beidzam balsot. Is everybody's voting machine working? No. Labi, atkārtosim balsojumu par NV21 grozījumu. Sākam balsot par NV21. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot par 15. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 232. grozījums. Sākam balsot par 232. Štriflers kundzes grozījums. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs noraidīts. Jā, noraidīts. 261. jēgles grozījums. Sākam balsot par 261. Divsimt sešdesmit pirmais. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt sešdesmit otrais. Sākam balsot par divsimt sešdesmit otro. Beidzam balsot. Pieņemts. Transporta komitejas 15. grozījuma otrā daļa. Nē, es atvainojos. Mums ir jābalsto par 263. vispirms. Sākam balsot par 263. Beidzam balsot. Manuprāt, būs pieņemts. Tagad par transporta komitejas 15. grozījumu otro daļu sākam balsot tran 15. grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 67. šaldemozes un pārējo grozījums. Sākam balsot par 67. 6, 7. Beidzam balsot. Pieņemts. Trān 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 270. grozījums. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. Jā, pieņemts. 271. Lavijas un pārējo grozījums 271. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. 269. Sākam balsot par 269. Beidzam balsot. Šķiet, ka pieņemts, jā. 17. kompromiss. Sākam balsot par 17. kompromisu. Beidzam balsot. 17. kompromiss ir pieņemts. Tagad 273. grozījums, Silvestris grozījums. Sākam balsot par 273. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 64. Šalde Mozes un pārējo grozījums. Sākam balsot par 64. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs noraidīts. Jā, noraidīts. Tran 11. grozījums. Sākam balsot. Tran 11. Beidzam balsot. Pieņemts. NV 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 28. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? NV 28. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot par otro, beidzam balsot. Otrais grozījums ir noraidīts. Trešais grozījums - tremosa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Delanges ceturtais grozījums par A apsvērumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pirmais kompromiss. Par B apsvērumu. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 15. grozījumu. Patrāla neveses grozījums par BA jaunu apsvērumu. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit sastais grozījums. Sākām balsot, beidzam balsot. Šķiet, ka būs pieņemts. Jā, pieņemts. 16. Herānsas Garcijas grozījums. Sākam balsot par 16. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 17. grozījums Stojanova grozījums. Sākam balsot. Šķiet, ka būs norādīts. Jā, ir norādīts. 19. grozījums. Sākam balsot par 19. Delāngas grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot par 26. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot par 30. skotas grozījumu. Beidzam balsot. Šķiet, ka būs noraidīts. Jā. 29. Dantāna grozījums. Sākam balsot par 29. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Lajona un pārējo grozījums. Sākam balsot par 27. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot par 31. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot Beidzam balsot. Šķiet, ka būs noraidīts. Jā. 32. jāra grozījums. Sākam balsot par 32. 32. ir noraidīts. 34. sākam balsot par 34. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. 24. grozījums sākam balsot par 24. beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums - Garsijas Pereses un pārējo grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 36. Dantāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit sestais noraidīts. Trīsdesmit astotais. Garsijas Peresa grozījums. Sākam balsot par 38. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Sākam balsot par 39. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot par 40. Beidzam balsot. 40. ir pieņemts. 41. Sākam balsot par 41. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot par 43. Gerlingas groziņus. Beidzam balsot. 43. noraidīts. 44. 44. Sākam balsot par 44. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā man likās. Otrais kompromiss. Sākam balsot par otro kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Manuprāt, tas pieņemts. Ja. Tagad nākamajā lapā 57. grozījums. Sākam balsot par 57. patrālu nevešas. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 59. Sākam balsot par 59. Beidzam balsot par 59. Noraidīts. Man jau tā likās, ka tā būs 61. Dantāna grozījums. Sākam balsot par 61. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, pēdējais grozījums, Delanges grozījums, sākam balsot par pirmo. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas projektu. Esam nobalsojuši par visiem grozījumiem, tāpēc mums vēl ir atlicis galīgais balsojums par rezolūciju ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ļoti labi. Pieņemts. Apsveicam Vojčakovsku kungu. Referentu. Paldies visiem kolēģiem, kas man palīdzēja balsošanā. Tagad piektais darba kārtības punkts. rīcības plāns pret uh, mikrobu rezistenci. Vai visi gatavi balsot? Ok. Siamo tutti pronti. Iniziamo dal compromesso. Nu tad labi. Pirmais kompromiss grozījums. Sākam balsošanu. Kompromiss viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts izskatās. Tālāk ir kompromisa grozījums divi. Sākam balsot. Divi. Kompromis divi. No, nobalsojuši. Beidzam balsot. Izskatās, ka pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Astotais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir devītais grozījums. Pieņ... Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 3. Sākam balsot par trešo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir 14. grozījums. Sākam balsot. 14. grozījums. Vai viss ir nobalsojuši par 14. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot, 18 balsojam. Beidzam balsot par 18. Pieņemts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot par 19. Pieņemts. 20. Sākam balsot. 20. balsojam. Beidzam balsot. 20. pieņemts. Tālāk ir 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21. Pieņemts. Tālāk ir 22. Sarbu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 ir noraidīts. 23 tālāk. Sākam balsot par 23. 23. Beidzam balsot par 23. Pieņemts. Tālāk ir 24. Ha, sākam balsot, beidzam balsot. Un ir pieņemts. Tālāk ir 4. kompromiss. 4. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 ir noraidīts. Tālāk ir 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir 32 sarbu grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais grozījums, par ko balsosim, ir 34. Sākam balsot 34. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. 41. Sākam balsot. 4, 1, 41. Pieņemts. 42. Sākam balsot. 42. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. 43. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47 tagad ir. 47 Dancila. Sākam balsot. Nobalsojuši. 47. Beidzam balsot un ir pieņemts. Tālāk ir 48. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir 49. Sākam balsot par 49. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Tālāk ir 50, sākam balsot, 50. grozījums. Beidzam balsot un ir pieņemts. Tālāk ir 52. Sākam balsot, beidzam balsot par 52. Un pieņemts, un tagad ir, ir uh, balsojums par uh, ziņojumu projektu, tātad galīgais balsojums par dokumentu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies Mārtiņam Hoizlingam. Labs darbs padarīts. Nākamais darba kārtības punkts ir ir, tas ir atzinums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Un Luīš Paulo Alveš ir atzinuma sagatavotājs. Un jūs noteikti zināt, ka mums ir asociatīvās komitejas status šajā jautājumā. Mums ir kompetence, dalīta kompetence. Mums ir, mums ir nepieciešams 5. novembrī vienoties, un tāda ir vienošanās ar uh, uh Nodarbinātības lietu komiteju, un 12. oktobrī ir pēdējais termiņš, kad drīkst iesniegt savus grozījumus. Un tagad lūdzu mūsu atzinuma sagatavotājs un arī komisijas uh, pārstāvi ir klāt. Un attiecīgi turpināsim darbu. Tagad lūdzu Lūjušu. Paldies, priekšsēdētāji! no sākuma. Man ir komentārs, un tas ir saistīts ar lauksainiecības komitejas darbu, kas ir centusies izveidot visu, kas ir nepieciešams, lai varētu palīdzēt lauksaimniekus aizsargāt. Atceroties, ka mums bija vesels septiņas iniciatīvas par šo jautājumu. Un mums bija sadarbība ar Nodarbinātības lietu komiteju. Priekšsādātāja konferencē šie jautājumi tika izskatīti. Un šeit bija ekskluzīvas kompetences. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja šis priekšlikums tiks uh, tiks, pieņem, tiks pieņemts, jo nepieciešams lauksaimniekus aizsargāt. Pedimos kompetência exclusiva. Par ceturto punktu, trešo punktu uh, ir, ir uh, nepieciešams uh, runāt par to, tas ir saistīts ar lauksaimniecību, tad ir 23. punkts, kas ir saistīts ar fondu pārvaldību, kas ir saistīts ar, tiem, ar uh, lauksaimniecības aspektiem. Tāpēc arī šeit komiteja var pārskatīt komisijas priekšlikumu. Šī iniciatīva prasīja vairāk nekā gadu, un galu galā ir nepieciešams panākt tādu risinājumu, kas nāktu par labu mūsu lauksaimniekiem. Uh, Jāsaprot, ka mums šeit nav ekskluzīvas kompetences, lai šo jautājumu varētu risināt. Vienīgā lieta, kas mums ir, ir dalīta kompetence attiecībos 4.3. Šeit runa ir par komisijas deleģētajiem aktiem, bet arī šajā gadījumā, skatoties uz to, kā parlamentā šobrīd notiek diskusija, tad visi var skaidri eh, redzēt, ka tādās komitejās, kā reģionālās attīstības komitejā, tur vispār šis jautājums netiek uzskatīts. Nodarbināt, izskatīts nodarbinātības komitejā tiek runāts par to, ka tas ir komisijas deleģētais akts un miers. Tāpēc arī mēs uh, esam tie, kas var aizsargāt lauksamnieku intereses. Un te pašā laikā jāsaprot, ka šobrīd komisija ir piešķirta operacionālā kapacitāte ar deleģēto aktu starpniecību, tā lai ir izcinātu lauksaimniecības jautājumus. Un vispār neizskatās, ka deleģētais akts jau būs pabeigts tajā brīdī, kad regula tiks pieņemta. Tāpēc arī mans priekšlikums, cienījami kolēģi, ir konkrētā virziena. Protams, es būtu varējis pavisam savādāk to visu jautājumu izklāstīt, ja teksts, ko mēs šobrīd izskatītu, būtu savādāk. Bet nu, tā tas nav, tāpēc arī vienkārši gribēju paskaidrot kolēģiem, kāda ir tāda vispārīga ievirze. Komisija nākusi klājā ar savu priekšlikumu attiecībā uz globalizācijas pielāgošanas fondu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Un galvenais Mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un paplašināt tās darbības jomu, attiecinot to arī uz pašnodarbinātām personām un lauksaimniekiem. Un te ir nepieciešams uh, ņemt vērā uh, nolīgums, kas ir noslēgts lauksaimniecības nozarē. Vēlos teikt, ka šis instruments ir izšķirošs Eiropas darba ņēmējiem. Uh, Tam ir jābūt piemērotam un spējīgam turpināt sniegt atbalstu pašreizējās krīzes un iespējamo turpmāko krīžu laikā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šo regulu apstiprinātu pēc iespējas ātrāk, jo Eiropas Savienības darba ņēmējiem nepieciešami ātri risinājumi katastrofālai bezdarba situācijai, kādā viņi šobrīd atrodas It īpaši Eiropas Savienībās līdz šim nepieredzētās krīzes laikā. Saistībā ar šīm lielajām grūtībām ir jāuzlabo e, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda rēģiešanas intensitāti, palielinot fonda līdzfinansējuma likmes, ņemot vērā to, ka daudzām dalību valstīm fonds nesniedz īpašu atbalstu. Līdzīgi kā ar struktūra fondu izmantojumu, Eiropas globalizācijas fondam būtu jāpiedāvā izdevīgākas likmes visnestabilākajiem reģioniem, uz ko attiecās konverģences mērķis, kā arī visnomaļākajiem reģioniem un mazākajiem salām. Ņemot vērā šo principu, ko jau izmanto, lai uzlabotu Eiropas Savienības finansējumu apgūšanu dalību valstīs, kurās notikusi ārēja iejaukšanās un atbilstīgu regulā 1311. 2011. gads ietvertējiem noteikumiem gadījumos, kad šīs valstis vēršas eh, pie fonda pēc palīdzības, arī Eiropas globalizācijas fonda izmantojumā ir jāparedz 10% palielinājums. Komisijas priekšlikuma nolūks ir padarīt Eiropas globalizācijas fondu pieejamu lauksaimniekiem, lai risinātu tirzniecības nolīgumu radītās sekas. Tāpēc mēs atzīstam, ka ir nepieciešams risināt lauksaimniecības un lauksaimnieku īpašas vajadzības un obligāti ieviest deleģētu aktu, kas ļautu komisijai rīkoties ar nepieciešamo precizitāti un elastību. Tieši tādēļ, ka uh, ir jābūt iespējai nodrošināt lielāko efektivitāti Vislabākais veids, kā aizsargāt lauksaimniekus no tirzniecības nolīguma ietekmes, ir aizstāvēt tieši tās lauksaimniecības intereses, ko ietekmē šie nolīgumi. Tomēr vienmēr var būt tādi lauksaimnieki vai arī lauksaimnieciskā ražošana vai arī konkrēti reģioni, kam ir nepieciešams atbalsts, lai labāk pielāgotos iespējamām globalizācijas sekām. Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja vēloties radīt instrumentu, kas spētu efektīvi sniegt nepieciešamos risinājumus lauksaimniekiem, pašaizliedzīgi mēģina izmantot nepieciešamu likumdošanas kompetenci, lai grozītu komisijas priekšlikumu attiecībā uz lauksaimniekiem nepieciešamiem risinājumiem. Šo mērķi sasniegt nebija iespējams, un tas samazina komitejas iespējas ietekmēt regulas tekstu, kuru apstiprinās parlamentā. Turklāt ir jau skaidrs, ka lielākā daļa parlamentāro komiteju un politisko grupu nepiekrīt vēlmei atvēlēt regulā īpašu vietu lauksaimniecības noz nozarei un piešķirt komisijai pilnvaras pieņemt delģētus aktus, lai palīdzētu īstenot šo vēlmi. Šādā gadījumā ierosinātās regulas radītais instruments nebūs izmantojams lauksaimniecībā, un tas nekādi nespēs pienācīgi risināt tirzniecības nolīgumu izraisītās lauksaimnieku faktiskās problēmas. Divpusēju un daudzpusēju nolīgumu izstrāde lauksaimniecības nozarē ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Pats sliktākais, ko mēs varam nodarīt lauksaimniekiem, ir apstiprināta regula, kura gan attiecas uz tiem, bet kuru tie nevar izmantot, vai kura nesniedz tiem vajadzīgas atbildes. Turklāt lauksaimnieku vajadzības un viņu īpatnības šajā jomā vispiemērotāk ir izsināt saistībā ar kopēju lauksaimniecības politiku, un tās vajadzētu izslēgt no ierosinātās regulas darbības jomas, un pārvietot kopā ar finanšu līdzekļiem no komisija, ko komisija ir paredzējusi atvēlēt izmantošanai lauksaimnieku vajadzībām, uz kopējas lauksaimniecības politikas budžetu. Tāpēc komisijai, padomēji un parlamentām būtu jāizsāk šim nolūkam nepieciešamas procedūras. Paldies! Jā, liels paldies Alveša kungam par to, ka jūs aprakstījāt situāciju. Nu, redzēsim diskusijās, kā ir, varbūt ir cita viedokļa. Lūdzu, Nikolaisku kungs. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī Alveša kungam par viņa prezentāciju. Es eh, vēlētos norādīt, ka runājot par Eiropas lauksēmniecību, finansējums ir nepieciešams un lauku attīstības eh, programmas līdzekļi ir jāpārvalda konsekventi, ņemot vērā arī lauksaimniecību vajadzības. Un ja lauksaimnieki vēlas turpināt uh, savu darbu un ražot pārtiku, mums ir jāpalīdz viņiem. Līdz šim fonds nav bijis īpaši veiksmīgs. Uh, Un ja mēs vēlamies palielināt tā efektivitāti, lai ietvertu tajā lauksaimniecību, tad jāņem vērā, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Es atbalstu arī uh, referentu izvēlēto pieeju. Lajien kungs un pēc tam Hoislinga kungs. Es vēlētos pateikties kolēģim Alvesam par uh, viņa uh, grozījumiem un uh, izvēlēto nostāju. Man uh, vienmēr ir šķitis, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda priekšlikumi būtībā rada briesmas lauksaimniecības nozarei. Un uh, es nevaru iedomāties tādus apstākļus, kādos lauksaimnieki varētu gūt labumu no šī fonda. Un uh, apgalvojumi, ka šis fonds nodrošina jaunus līdzekļus lauksaimniecībai, ir muļķības, jo šī fonda līdzekļi ir ievērojami samazināti uh, jo 2007. līdz 13. gada periodam atvēlētie līdzekļi ir tādi paši, kā tie, kas atvēlēti līdz 14. gadam, un uh, būtībā pieaugums nav novērojams. Un uh, es baidos, ka mums neizdotos, eh, neizdosies izveidot eh, šeit tādu schēmu, uz kuru lauksaimnieki raudzītos ar cerību. Jāteic, ka situācijā, ja zemniekus būtu skārusi krīze diez vai eh, par tirzniecību atbildīgais komisārs īpaši rūpētos par zemniekiem, slēdzot līgumus ar trešajām valstīm. Un, eh, protams, jautājums ir, kas notiek ar lielajiem lauksaimniekiem pēc darījumiem, kas ir noslēgti ar Merkusūru. Un, eh, jā, viņiem ir jāsaņem kompensācijas. Uh, būtu diezgan muļķīgi, ja komisija, ja šī konkrētā komiteja noticētu uh, šai nostāja attiecībā uz Eiropas globalizācijas fondu un uh, ir grozījumi par līdzfinansējumu apmēriem attiecībā uz globalizācijas pielāgošanas fondu. Un uh, man īpaši nepārliecina šie grozījumi, tas, ka mums tos vajadzētu atbalstīt. Uh, Es domāju, ka tie mums būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē. Un es ceru, ka tomēr mums izdosies nonākt pie kāda kopsaucēja attiecībā uz šiem grozījumiem. Paldies! Martīns Hoislings un pēc tam uh, nākamie runātāji. Jā, arī mums nav izdevies vienoties eh, par šiem punktiem, un paldies arī Alveša kungam eh, par viņa nostāju. Es domāju, ka ir būtiski, kādu politisko vēstījumu mēs ar šo dokumentu sūtīsim. Un es domāju, ka mums vajadzētu nesūtīt signālu, ka mēs diezgan lēti tiekam galā ar lauksaimniecības nozari ar šī fonda palīdzību, jo īpaši ir runa par Merkusūru darījumiem. es nedomāju, ka izdosies tikt galā ar lauksaimnieku vajadzībām, piemērojot Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Lauksaimnieki. Par lauksaimniekiem ir jārūpējas citādāk Merkusur darījuma kontekstā, un uh, Es domāju, ka šis globalizācijas fonds te neredzēs, un tas ir skaidri jāpaskaidro arī tirzniecības komisāram, jo tādajādi lauksaimnieki neļaus ar sevi apieties, un te ir jārunā par trešo grozījumu, kur ir runa par tiem līdzekļiem, kas ir eh, lauksaimnieku rokās, bet uh, vispār es domāju, ka mums eh, nevajadzētu šo uzskatīt par līdzekli, kā tik galā ar tirzniecības nolīgumu sekām. Un uh, Es domāju, ka šobrīd grozījumos iekļautais ir pareizais ceļš mums komisijai, tas ir skaidri jāpaskaidro, ka mēs spējam būt izlēmīgi šeit lauksaimniecības komitejā un ka mēs vēlamies rīkoties citādāk ar tirzniecības nolīgumiem un to sekām uz lauksaimniecību, un mums ir skaidri jānorāda, ka. ka tie līdzekļi, kas ir paredzēti, lauksaimniecībai mm, šajā fondā būtībā nav paredzēti lauksaimniekiem, un mēs nedrīkstam izlikties, ka lauksaimnieku rīcībā ir miljārdi, kas kaut kur ir pieejami. Un uh, mums attiecībā šiem brīvās tirzniecības nolīgumiem ir jāizvēlas pavisam cits ceļš. Mums ir skaidri jāparāda, ka lauksaimniecības komitejā mums ir pavisam cits viedoklis attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīgumiem, un tā mums arī ir jārīkojas. Un eh, es domāju, ka lauksaimniecības komitejai ir jāiesaistās sarunās par eh, šo jautājumu, jo tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu kolēģim Andrei, bet e, Mārtiņš ļoti pareizi norādīja. Līdzekļi piedara lauksaimniekcībai, nevis e, komisijai. Un es domāju, diskusijās ar politiskajām grupām tas arī ir skaidri jāpasaka. Kad būs pieejams e, saruna rezultāts par finanšu ietvaru, mums ir skaidri jāparāda, ka ir arī citi līdzekļi, ko var izmantot uh, sarunās par KLP. Jā, paldies. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, ir vajadzīgas diskusijas, un es arī lielā mērā piekrītu iepriekš teiktajam. Mums ir uh, jāspēj saskatīt pretruna šajā komisijas priekšlikumā. Mēs mēģinam mazināt tirzniecības nolīgumu negatīvo ietekmi uz lauksaimniecību, bet es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu vest sarunas par šiem tirzniecības nolīgumiem pavisam citādāk. Es piekrītu, ka komisijas nostāja šajā jautājumā ir diezgan nekonsekventa. Un ir jāatzīst, ka lauksaimniecība ir specifiska joma, uh, un tirzniecības nolīgumiem var būt negatīvas sekas uz šo jomu. Tāpēc mums vajadzētu skatīt šo priekšlikumu ļoti piesardzīgi, un mēs uh, arī varētu piesardzīgi raudzīties uz līdzekļu pārvirzi no KLP budžeta. Mums ir ļoti uzmanīgi jāvēro šīs tendences, jo KLP budžets jebkurā gadījumā vēl nav nonācis dalību valstu rīcībā. Paldies! Un tagad dod vārdu Esterei, pēc tam Garsīs kungam un Desa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, nenākšu klajā ar eh, viedokļus mainošiem izteikumiem, un es neteikšu, ka tagad mums ir jāatbalsta globalizācijas fonds, jo tā ir tāda virtuāla nauda, tie nav konkrēti līdzekļi budžetā, tas ir tikai solījums. Runājot par lauksaimniecības jomas iekļaušanu globalizācijas fondā, cerot, ka šie līdzekļi kompensēs lauksaimnieku zaudējumus, kas radušies brīvās tirzniecības nolīguma dēļ, nu, tā ir vienkārši tukša izdoma, jo līdzekļi tiešā veidā nonāks KLP budžetā, palielinot eh, tā līdzekļu daudzumu. Es domāju, ka ir naivi uzticēties šim procesam. Dalība valstis vēlas arī turpmāk samazināt lauksaimniecības izdevumus un apcirkt budžetu līdz minimumam, Tāpēc, manuprāt, būtu nerealistiski uzskatīt, ka globalizācijas fonds eh, būtu spējīgs reaģēt uz eh, ienākumu zaudēšanu zemniekiem. Šis ziņojums ir iespēja mums rīkoties taktiski Es domāju, ka mums ir jāpanāk savstarpīgums starptautiskajos nolīgumos, un jāteic, ka pagaidām vēl nav pārliecības par to, ka KLP saņems pietiekam finansējumu daudzgadu finanšu ietverā. Bet, ja mēs tomēr atteiktos no lauksaimniecības iekļaušanas EGF, tad iespējams mēs atteiktos no svarīgas iespējas nākotnē. Paldies! Došu vārdu Dēsa kungam. Bet eh, tas, ko vēlējās pateikt Alveš kungs, ir, eh, ka nodarbinātības komiteja plāno svītrot jebkādu atsauci uz lauksaimniekiem. Šī ir ļoti sarežģīta situācija vienkārši tā domāt, ka mēs varam uh, ņemt un pārvirzīt līdzekļus, bet uh, globalizācijas fonda līdzekļu pārvirze uz KLP ir diezgan sarežģīta un ir grūti saskatīt labumu, ko no šī procesa gūs zemnieki desakungs. Paldies priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties referentam Alveša kungam un pateikties arī tiem kolēģiem un kolēģiem, uh, kas uh, ir viensprātas par šo jautājumu. Bijušais uh, Bavārijas ekonomikas ministrs uh, reiz pateica svarīgu lietu, proti, lauksaimniecība nav salīdzināma ar pārējo tautsaimniecību, un to, diemžēl, Briselē tirzniecības komisārs nav sapratis. Viņš vēlas iemest lauksaimniecību šajā kopējā katlā, un to nedrīkst eh, pieļaut. Eh, pēdējā eh, sasaukuma termiņā Strasbūrā parlaments atbalstīja manu ziņojumu, un tajā bija norādīts, ka mēs drīkstam pieļaut lauksaimniecības importu un pārtikas importu tikai tad, ja tie atbilst mūsu uh, higienas un sociāliem un citiem standartiem. Un uh, par to tika nobalsots pozitīvi personālajā balsojumā, bet uh, tirzniecības komisārs acīm redzot to neņem vērā. Un es teiktu, ka būtībā tas ir māņa manevrs, eh, viss šis darbs ar Eiropas globalizācijas fondu. Tāpat nav virtuālā nauda. Tie ir viena vienīgi māņi, jo Es teiktu, ka vienīgā izlīdzināšana, kas šeit notiek, notiek uz papīra, bet nevis realitātē. Un uh, Tāpēc, manuprāt, mums ir jābūt uh, drošiem par savu nostāju. Mums ir jāuzmanās, lai šie tirzniecības nolīgumi ņemtu vērā arī Eiropas lauksēmnieku intereses. Arī es interesējos par eh, to, kā piemēram no Brazīlijas notiek eh, dzīvnieku transports, vai tas atbilst mūsu kritērijiem. Un es domāju, ka mums eh, ir ļoti stingri jānostājas pret. Visa šī lauksaimniecības reforma kļūs par vienu vienīgu makulatūru, ja mēs turpināsim slēgt šādus brīvās tirdzniecības nolīgumus. Uh, zemnieki vispār netiks uh, pasargāti. Un tad Eiropai patiešām būs problēmas, un mēs varēsim aizmirst par mūsu pašu lauksaimniecības politiku. Paldies, Alberta. Dantāna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka šajā priekšlikumā mums ir jānodala divi aspekti Mums ir jāsaprot eh, šis eh, finansējuma aspekts. Tas patiešām ir eh, ņemts no KLP kopējiem līdzekļiem. Un mums ir vajadzīgi līdzekļi, ko mēs patiešām varam izmantot paredzētajiem pasākumiem, bet no otras puses mums ir jāparaugās uz pašu instrumentu, kāda Guhta kungs sacīja jau vairāk kārt. Viņš to sacīja arī plenārsēdē. Ar kad notika diezgan asa viedokļa apmaiņa ar lauksaimniecības komisāru. Viņš sacīja, ka lauksaimniecība nav joma, kur viena veida aizsardzību var vienkārši aizstāt ar cita veida aizsardzību. Lauksaimniecība ir atšķirīga joma. ja e, vienā reģionā notiek ražošana, notiek kāda konkrēta produkta ražošana, tas ir tāpēc, ka reģions ir labvēlīgs šāda tipa ražošanai. Un arī Francijā, piemēram, ir daudz šādu reģionu. Ja mēs atļausim noteiktu produktu importu, tad e, pašā Eiropā šo produktu ražošana apstāsies. Uh, un līdz ar to uh, līdzekļu piešķiršana kļūst neiespējama. Ir veikts pētījums par tabakas audzēšanu, uh, un uh, ir lauksaimnieki, kas audzē tikai un vienīgi tabaku, un pētījumi liecina, ka nekāda cita ražošana neļautu tabaks ražošanā iesaistītajiem gūt ieņēmumus. Ja mēs, piemēram, pieļautu gaļas importu no Merkosūra valstīm, tad eh, daudzi reģioni Nīderlandē un Francijā būtu spiesti iznīkt. Tāpēc es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi jāraugās uz to, kas tiek ierosināts. Paldies, Mišela! Tālāk Sikērska kungs kā pēdējais runātājs, un pēc tam būs vārds komisijai. Vairāk kārt mūsu komitejā mēs runājam par to, ka lauksaimniecības jautājumi ir saistīti ar dažāda veida jomām, ko savukārt um, administrē dažādi komisāri. Nav tikai kā komisārs Čalos ir vienīgais, kas ir atbildīgs par to. Ir, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar tīrzniecību, jautājumi, kas ir saistīti ar budžetu un tā tālāk. Tur ir dažādi komisāri. Tāpēc arī mans lūgums ir, lai, piemēram, uh, komisārs, kas ir atbildīgs par tīrzniecību, ierastos pie mums. Lai vienkārši varētu uh, precizē daudzus aspektus, uh, ko viņš uh, komisijas kolēģijā attiecīgi prezentē. Es uh, pārstāvotu mūsu priekšsēdētāju, bija klāt arī mūsu parlamenta vadītājas sanāksmā un notika diskusija par dažādiem strateģiskiem jautājumiem. Varētu teikt, ka notika tāds pingpongs starp komisijas vadītāju komisāriem. Bija arī diskusija par uh, darba plānošanu 2013. gadam, un es tur arī redzēju, nu varbūt tas arī ir plašāk nekā sākotnēji gribēju teikt, ir tas, ka komisijā ir sapratnē, ka lauksaimniecības budžets nākamajā finanšu perspektīvā reālajā, reālajās vērtībās 12% lielāks, ka mēs nevaram pildīt mm, pildīt uh, savus uh, notiekums, savus apņemšanās uh, sas, uh, attiecībā uz tām valstīm, kas kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, par jaunajām valstīm, ņemot vērā to, ka šobrīd ir krīzes situācija un šobrīd lauksaimniecīgi saņem ļoti maz. Un tad šobrīd lēmums ir ļoti nepopulārs, un tagad, nu, komisāris saprot, ka šobrīd lauksaimnieki atrodas saržģītā situācijā. Nu, tīpaši arī ņemot vērā krīzi piena tirgu. Un tad viens no secinājumiem ir, ka varbūt varētu arvien vairāk un vairāk runāt par lauksaimniecības problēmām, par lauksaimniecības jautājumiem katru reizi, kad mums ir tāda izdevība. Savādāk dažreiz sanāk, ka mēs esam tādi, tādi pārmērīgi pieticīgi, var teikt. Un kā piemirsam par to, ka lauksaimniekiem ir nopietnas problēmas. Jā, es saprotu, kāpēc tā tas ir, un es esmu pret. Bet mēs nekadā gadījumā eh, nedrīkstam, protams, aizmirst, ka lauka teritorijas ir jāturpina attīstīt. Paldies! Bene, grazie anche all'intervento di Sichereschi. Adesso darei la parola. Lielas paldies vicepriekšēdētājiem. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Marija, es nepamanīju jūs, vai jūs vēlējāties izteikties? Jā, es tikko pacēlu roku, es atvainojos. Manuprāt, pašlaik atrodamies ļoti grūtā situācijā. Žorža Lajona teiktais, Esters teiktais parādīja, eh, kā, ar kādām grūtībām mēs saskaramies. Tieši tāpēc mēs vēlētos, lai komisija atbild uz Dantāna un Desa uzdotajiem jautājumiem. Mēs nevēlamies, lai lauksaimniecībai atņemtu līdzekļus taču mēs nevēlētos, lai tas būtu tāds kā signāls, ka ar tirdzniecības nolīgumiem viss ir kārtībā. Tāpēc mēs patiešām vēlētos dzirdēt no komisijas reāls atbildes. Molto bene, grazie Marija di questa precisazione. Paldies, Marija. Komisija vārds. Vārds direktoram Suzu un pārējiem. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies arī deputātiem. Es vēlētos pateikties Alveškungam par viņa ziņojumu. Taču man ir jāatbild arī uz jautājumiem un jāpaskaidro, kāda ir mūsu nostāja attiecībā uz šo regulu ir uzdot jautājumi gan par šo instrumentu, gan arī par instrumentu finansēšanu. Sākšu ar finansēšanu. Šīs summas vēl ir jāapspriež. Un tas tiks darīts tad, kad eh, tiks spriests par daudzgada finanšu schēmas struktūru un arhitektūru. Pašlaik pašreizējās diskusijās šis fonds netiek iekļauts daudzgada finanšu schēmā. Uh, Un eh, tā summas, šie skaitļi varēs atšķirties katru gadu. Nedomāju, ka tas būtu manā kompetencē tagad eh, turpināt diskusijas un mēģināt argumentēt, kā daudzgada finanšu schēma tiek eh, konstruēta un kādas ir tās problēmas. Par pašu instrumentu. Eiropas globalizācijas fonds pašlaik jau pastāv. Un pašlaik tas nodrošina darbu daudziem cilvēkiem. Ir jāatcerās, ka saskaņā ar jauno priekšlikumu lauksaimniecības nākotne ir labāk strukturēta. Tas nozīmē, ka šajā instrumentā mēs iekļausim tādus lauksaimniekus, kas cīnās ar bezdarbu. Mēs skatīsimies, kādu labumu mēs varēsim iegūt no šī instrumenta. Mēs paplašināsim saņēmēju loku. Tas nozīmē, ka mēs necentīsimies tikai iekļaut eh, tur bezdarbniekus, bet mēs sniegsim arī iespējas lauksaimniekiem piedalīties dažādos pasākumos. Ja tie atrodas konkrētā reģionā, konkrētā teritorijā vai arī strādā konkrētā nozarē, un ja tie saskaras ar problēmām tirzniecības liberalizācijas dēļ, ja šī tirzniecības liberalizācija lauksaimniekiem var radīt vēl vairāk problēmu. Priekšsēdētāja kungs, es eh, tagad nevēlos spriest par tirzniecības sarunu sekām un rezultātiem. Tirzniecības sarunas Nu, ar jūs un arī ar komisijas dalību notiks atsevišķi. Tas notiks eh, tirzniecības nolīgumu apspriešanas laikā. Tirzniecības nolīgumu sekas, protams, var radīt grūtas, sar, grūtus sarežģītus apstākļus lauksēmniekiem. šis konkrētais instruments, par ko mēs runājam, rāda, rada iespēju ierosināt mehānismu, kas aizsargās uh, zemniekus, ja mēs redzēsim, ka šiem tirzniecības nolīgumiem ir eksante ietekme. Ja lauksaimniecība tiek izņemta ārā no šī instrumenta aptvēruma, tad instruments turpina darboties kā Eiropas globalizācijas fonds sociālajiem pasākumiem. Ja paskatos uz uh, trešo grozīmu, tad es baidos, ka scenārijs izrādīsies daudz ļaunāks lauksaimniecībai, jo lauksaimnieki tiek pilnībā izslēgti no EGF aptvēruma. Ja šis globalizācijas fonds turpina darboties, tad eh, jūsu atzinums, kam es patiešām pievēršu ļoti lielu uzmanību, tad eh, šis virziens īstenībā izslēg zemniekus, bet mēs līdz ar to neizslēgsim šo instrumentu. Uh, ar kuru tiek aicināts piešķirt līdzekļus aizsardzībai. Tātad ideja ir nodrošināt to, lai līdzekļi tiktu piešķirti lauksaimniecībai. Pašreizējā posmā es to saprotu kā virtuālu rīku. Es zinu, ka priekšlikums ņem vērā pašre, pašreizējais apstākļus, un te ir runa par 2,5 miljardiem uh, no 3 uh, eh, miljardiem kas nāktu par labu lauksaimniecībai. Es nevēlētos, eh, lai būtu tā, ka lauksaimnieki netiek ņemti vērā, šis instruments turpina darboties, tirzniecības sarunas iet savu gaitu, un mēs zaudēsim instrumentu, kas pašlaik piega, piedāvā vismaz 12% lauksaimnieku kaut kādu aizsardzību. Rīt tie būs 0%, ja tiks pieņemts trešais grozījums. Tieši tāpēc, priekšēdētāji, es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties, kā šajā instrumentā ielikt vairāk detaļu, lai to vairāk precizētu, lai tas nodrošinātu labāku aizsardzību. Mēs nedrīkstam likvidēt kaut ko tādu, kas mums varētu būt noderīgs. Es vēlētos atgādināt, ka šeit ir runa par ārkārtas veida fondu, kas tiks izmantots konkrētos skaidri noteiktos apstākļos. Tas netiks uzskatīts kā kompensējošais mehānisms. Tas nav šī instrumenta mērķis. Instrumenta mērķis ir nodrošināt eh, pielāgošanu. Ja tas tiek darīts lauku attīstības fonda ietveros, tad es Vēlētos jums atgādināt, ka šis lauku attīstības fonds, šis instruments, kas mums jā, pašlaik jau pastāv, īsnībā nerunā par uh, paredzētajiem pasākumiem. Šie pasākumi tad paredz piešķirt kompensācijas darba meklētājiem, nodrošināt māc, profesionālas mācības, veicināt uh, karjeru un tā tālāk. Apmēram 90% no šiem pasākumiem tiek sekti ar šo konkrēto mehānismu. Līdz ar to šeit neparādās nekādas iespējas iegūt finansējumu no lauku attīstības fonda. Man ir radies iespējas, ka mēs šeit lecam prom no kaut kā, kas eh, varētu jau pastāvēt, uz kaut ko tādu, kuram nav nekāda pamata eh, nodrošināt līdzekļus. Jūs vēlaties uh, nodalīt Eiropas nodarbinātības politiku, ielikt šo naudu kopējā lauksaimniecības politikā, bet, kā jau es teicu, diskusijas par daudzgad finanšu schēmu pašlaik nevar ņemt vērā. Es varu iedomāties, ka šāda rīcība noteikti nebūs vienkārša, to būs grūti paveikt. Protams, es jums jūtu līdzi, bet tajā pašā laikā lūdzu nepārprotiet eh, šo instrumentu un finansējumu, kas ir iegūstams. Neakceptējiet virtuālus scenārijus, kas praksē nevar realizēties. Meklējiet iespējas, eh, meklējiet iespējas, kādas varētu parādīties pēc tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas. Vajag meklēt scenārijus, kā rīkoties sarežģītās situācijās. Bet, ja kaut kad nākotnē parādīsies tāda ekonomiska situācija, kas izdarīs spiedienu uz lauksaimniecības nozari, tad lūdzu neatsakieties no instrumenta, ko mēs iesakām ar šādu priekšlikumu. Šis instruments ir specifisks instruments, tas rada iespējas saņemt ārkārtas līdzekļus ārkrātas konkrētās situācijās. Priekšsēdētāja kungs, es pilnīgi noteikti aizstāvu komisijas priekšlikumu, jo es gribu redzēt šeit tādas detalizētas, precīzas īpašības. Es negribu šeit akceptēt kaut ko nereālu, kaut ko, kas varētu pastāvēt tikai nākotnē, bet vēl nav zināms, vai tas pastāvēs. Paldies! Liels paldies direktoram Sozovam. Es tagad eh, došu vārdu atzinumu sagatavotājam. Vēlētos norādīt, ka mēs neesam šeit vadošā komiteja. No, nodar, nodarbinātības komiteja ir eh, galvenā komiteja, un tā strādā pie visām svarīgākajām nostādnēm. Un, protams, ka Nodarbinātības komiteja vēlas iegūt līdzekļus savā kompetencē esošajām sfērām. Es, protams, nevēlētos, lai šis atzinums uh, radītu lielu viļņošanos, bet, ja kaut kas mainīsies, mēs gribam, lai šīs pārmaiņas nāktu par labu lauksaimniecībai. Es vēlētos, lai komisijas pārstāvi, kas dosies uz nodarbinātības komiteju, teiktu viņiem tieši to pašu, ko jūs mums šodien pavēstījāt. Liels paldies jums, direktora kungs, tagad vārds Alveša kungam. Paldies, priekšēdētāji. Jautājums, ar ko mēs šodien saskaramies, nav par to, vai mums ir vajadzīgi līdzekļi vai instrumenti, ar ko mēs varētu stāties pretī iespējamām tirdzniecības nolīguma sekām. Šeit mēs runājam vienīgi par to, vai šī regula, kas runā par fondu, tātad mums ir arī komisijas regulas priekšlikums, un kā jau priekšsēdētājs norādīja, mūsu komiteja šeit nav vadošā, tā ir nodarbinātības komiteja. Tātad jautājums ir par to, kāda būs šī regula, kad tā tiks pieņemta, un vai tā spēs aizstāvēt uh, lauksaimnieku intereses, jo tas ir viens no tās mērķiem. Žoržs Lajens ļoti pareizi norādīja, ka mums ir budžeta kategorija, bet nav nekādu iespēju piekļūt finansējumam. Komisija nevar iejaukties eh, šajos jautājumos bez deleģētajiem aktiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs eksante izvērtējums. Tas nozīmē, ka mēs varētu uh, rīkoties pareizajā laikā, varētu ievērot procedūru. Bet pašlaik tas nav iespējams, jo komisija nevar iejaukties, ja runa par fondu, kas ir paredzēts lauksaimniecības aizsardzībai. Mēs nevēlamies eh, rīkoties tikai teorētiski, taču ir pilnīgi skaidrs, ka parlaments to neakceptēs komisijai vienkārši netiks eh, dots deleģētais akts, lai tā varētu rīķo, rīkoties. Tāda ir situācija, kādā mums jāstrādā. Tāpēc jautājums ir par to, vai ir jēga rakstīt regulu, kur ir eh, nodrošināta vienlīdzīga attieksme, bet vienlīdzīga attieksme taču nebūs tāda, ja pret vienu grupu mēs izturēsimies savādāk. Proti pret lauksaimniekiem nevar izturēties savādāk kā pret citiem cilvēkiem, kas cieš no globalizācijas. Pašlaik pašreizējā redakcijā lauksaimnieki netiek aizsargāti. Mēs cenšamies izvairīties no tā, ka mēs tuvojamies arvien tuvāk kraujas malai. Ja lauksaimniekiem nebūs reālu instrumentu, ko tie varētu uh, izmantot, tad viņi pārkritīs šai malai. Mēs nevarēsim to novērst. Kā gan mēs eh, varam konkurēt eh, ar citiem, kā mēs varam nodrošināt visiem vienādus apstākļus, ja mums nav vienāda situācija, kā mēs varam salīdzināt milzīgu lielu uh, fabriku, kas ražo apģērbu ar pāris nieka zemniekiem. Šis instruments par piekļuvi finansējumam nav pats uh, piemērotākais instruments, un šie nav arī īstie apstākļi. Ja komisija vēlas palīdzēt uh, zemniekiem, kas uh, saskarās ar problēmām dēļ šiem līgumiem, tad tai ir jāgatavo cits instruments. Jo šīs instruments, tad, kad eh, tas būs izgājis cauri visai lielajai parlamenta likumdošanas mašinērijai, nebūs eh, derīgs nevienam zemniekam, tas nepalīdzēs nevienam lauksamniekam. Mums ir vajadzīgs tāds instruments, ko varētu sākt izmantot sarunās, bet īstenībā praksē neviens zemnieks šādu instrumentu nebūs redzējis. Un es vēršos pie jums kā šī atzinuma sagatavotājs. Eh, paldies, Salveškungs. Šķiet, ka mēs tagad visi zinām, kāda ir mūsu nostāja, un līdz ar to šīs diskusijas varam beigt. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12. oktobris, 2012. dienā. Mums ir eh, jābalso 5. Eh, novembrī. Paldies, kolēģi! Tagad mēs eh, slēdzam komitejas sanāksmi, tā atsāksies pulkstens 15. šo pēcpusdienu, bet koordinatori lūdzu palieciet vēl pāris minūtēm, jo mums ir paredzēta koordinatoru sanāksme. Pārējie tiksimies ar jums pulkstens 15.